68 deputāti saskaņā ar reglamenta 105. Eh, pantu 6. sadaļu ir izteikušies pret eh, ekonu lēmumu, eh, bet nav iebildumu pret komisijas deleģēto direktīvu 2014-59 EU, e, kas pieņemta 2014. gada 15. maija. E, saistībā ar finansu maksājumiem. Līdz ar to ceturtdien notiks balsojums. Grozījumi iesniedzami līdz šodienai pulksten 17. un dalītie personālie balsojumi piesakāmi šodien līdz pulksten 19. Līdz ar to tagad mūsu darba kārtība